uzmanību uz esošām problēmām un kopīgi ar e, e, kolēģiem mēs rūpīgi ņemsim vērā šo ieteikumu. Paldies, priekšsēdētāji! Grazie, prezidente. La diskus... Paldies. Um, revīzija palātas priekšsēdētāja, diskusijas mēs beidzam, un tagad mēs pāriem pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir Jurga Leifrīda ziņojums par pilnvaru deleģēšanu konkrētu pasākumu pieņemšanai saistībā ar kopējās tirsniecības politiku politiku. Un bez kavēšanās dodu vārdu referentam Leitrīdam uz četrām minūtēm. Lūdzu. Grazie, signora prezidente. Paldies, priekšsarētāji. Tālāk pārēšu uz vācu valodu, jo itāļu valodā, diemžēl, izņemot paldies, neko nevarēšu pateikt. Vēlos izmantot šo iespēju uh, savas runas sākumā un šī ziņojuma noslēgumā pateikties par to, Eh, ka kolēģi ir ļoti labi strādājuši, kur ārējās eh, tirdzniecības komitejā eh, bez problēmām ir apstiprināts un ceru, ka tas notiks arī kopējā balsojuma. Vēlos pateikt paldies ēnu referentiem, komitejas sekretariātam, arī sociāldemokrāta politiskās grupas sekretariātam. Paldies! par atbalstu šajā procesā un īpaši jau par atbildīgajiem prezidijā, jo šāds darbs, protams, ir ļoti eh, sarežģīts un ir jāmāk pateikt arī paldies par to. Ar Lisabonas līgumu ārējās tirdzniecības politika ir tāda politika, kurā Eiropas parlamentam ir savas, sava loma lēmumu pieņemšanā, un jāskatās, kāda konkrētā ir, bet eh, tas nozīmē arī to, ka vecā komitoloģijas eh, procedūra ir jāmaina uz citu, jaunāku pozīciju, procedūru, un tas, kas agrāk bija komitoloģija, šobrīd pārsvarā eh, ir deleģētie un īstenošanas tiesību akti, Un eh, manā ziņojumā pārsvarā ir par deleģētajiem aktiem. Mēs ar kolēģi, kas bija atbildīgs par īstenošanas eh, aktiem un attiecīgo ziņojumu cieši sadarbojāmies. Tātad mēs vēlamies uzsākt sarunas par eh, padomu, lai pēc iespējas ātrāk noslēgt šo jautājumu. Padome neko nedara, Padoma pat nav ieradusies šodien, lai uzklausītu mūs, un neko nedara jautājumu risināšanā. Un viņi to dara tā, kā viņi to dara parasti šajos jautājumos. Mums pat nav jārunā par budžetu, kas šobrīd tik sarežģīti tiek pieņemts. Un tas varbūt nav tiešā veidā saistīts ar manu ziņojumu, tematu, bet ja tas tā turpināsies, ka nacionālais egoisms un valstu vadītāji um, izrādītā neieinteresētība kavēs visu porciju, um, procesu, uh, tad nu, tiek diskutēts par uh, Ziemeļa eiro ieviešanu un, un citām idejām. Nu, tad varbūt vajadzētu aicināt, un tā, tā skaitā arī šajā ziņojumā padomu iesaistīties nopietnāk un nopietnāk strādāt. Par saturu. Ir nepieciešams sadalīt, ko komisija savā pilnvarojumā var lemt, kur ir nepieciešami deleģētie akti, kur ir nepieciešama Eiropas parlamenta iesaistīšanās. Es ceru, ka es esmu uh, atradis pareizo līdzsvaru, šo zelta vidusceļu. Un cerams, ka arī tas tiks apstiprināts, apliecinot, ka laiks, kas komisijai attiecībā uz deleģētiem aktiem tiks ierobežots, mēs runājam par pieciem gadiem, Tas, manuprāt, ir loģiski, šāds piecgadu ierobežojums. Tad to, ko komisija dara, ir iespējams eh, labāk kontrolēt. Un, manuprāt, eh, šāds sasniegtais mēģis ir pietiekami labs kas attiecas uz, kom, uz parlamentu kompetenci un kur komisijā, protams, ir ļoti daudz uh, tehnisko ekspertu, kas ļauj komisijai daudzās jomās pieņemt pašiem savus lēmumus. Un, manuprāt, uh, mēs varēsim vairākumu atbalstu panākt plenārsēdes balsojumā un īstenot šīs idejas. Paldies! Paldies! Komisāram Šemetam tālāk vārds. Mrs. President. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Vispirms vēlos teikt, ka komisārs Degukts nevarēja būt klāt, un viņš šobrīd ir sarunās ar Kanādas uh, attiecīgo ministru par, uh, un šobrīd notiek sarunas par brīvu tirzniecību. Vēlos pateikties referentei un priekšsēdētājai un pilnīgi visiem deputātiem, kas strādā pie šī ziņojuma. Un paldies arī par atbalstu komisijas priekšlikumam. Eiropas parlaments ir piedāvājis daudz grozījumu. Lielākoties mēs varēsim šos grozījumus atbalstīt. Un tīpaši komisija ir apmierināta ar to, ka tiek mainīts deleģējuma periods no ierobežot perioda uz pieciem gadiem. Taču daži grozījumi mums nav pieņemami. Dažos gadījumos Te ir atkāpe no uh, kopīgās izpratnes par deleģētajiem aktiem, ko trīs institūcijas nolēma atbalstīt. Un te, te es īpaši runāts par trīs grozījumiem, kur komisija tiek uzlikti īpaši pienākumi uh, deleģētu aktu izstrādē. Ir citi grozījumi, kas pagarina ties, eh, laika periodu, kad eh, drīkst iebilst pret deleģētajiem aktiem. Mēs to nevarētu atbalstīt, ja vien eh, Uh, šī perioda pagarinājums nav pamatots ar konkrēta tiesiskā instrumenta saturu. Uh, komisija ir pārliecināta, ka mēs varēsim nodrošināt konstruktīvu diskusiju trialogā, ņemot vērā mūsu kopīgo interesi rast uh, pieņemamu risinājumu. Vēlos teikt, ka komisija novērtē jūsu darbu kas ir paveikts, un noteikti sadarbosimies ar parlamentu, lai gal galā uh, varētu trialogā panākt vienošanos. Lielas paldies priekšsēdētā, paldies cienījamiem deputātiem. Grazie, komisārio. Paldies. Un tagad lūdzu politisko grupu vārdā. Un es skatos, ka Kvisto Droval kundze nav klāt. Nu, tāpēc arī es un D grupas vārdā Kūtaša kungs, jums ir divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties o, par šo priekšlikumu. Mēs šeit grozam desmit o, regulas, lai varētu tirzniecības politiku pielāgot Lisabonas līguma prasībām. Vēlos pateikties manam kolēģim Laifrida kungam par to, ka viņš ir uzrakstījis tik labu ziņojumu attiecībā uz šo tehnisko lietu, kas ir saistīts ar institūciju funkcionēšanu. Jūs visi noteikti zināt, ka drona ir par uh, padomes uh, komisijas un parlamenta sadarbību un attiecībā uz uh, likumdošanas procesu. Šeit 290. Uh, pāns uh, Lisabonas līgumā nosaka delģēto aktu regulējumu. Un komisijai šeit ir. Komisija šeit ir likumdošanas iniciatīvas tiesības, bet pēc likumdošanas procesa šis tiesībās uz labāku likumdošanu atkal atgriežas pie komisijas. Šai ziņojumā mēs cenšamies ļaut parlamentam piekļūt komisijas ekspertu sanāksmēm, tā lai varētu nodrošināt labāku deleģēto aktu izstrādi tieši runājot par tirzniecības politiku. Un es arī atbalstu to, ka uh, delģetu aktu pilnvarams tiek ierobežots uz pieciem gadiem. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai izpildu vārai tiktu nodrošināta lielāka kontrola no parlamentas puses. Tagad lūdzu Salvīnikungs, mums ir viena minūte. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Viena un lieta ir tehniskie aspekti, jo mēs komisijai dodam deleģējumu tā, lai varētu lemt par tirsniecības politiku. Taču mēs, kas nākam no Itālijas ziemeļu daļas, esam nobažējušies tieši par tādiem jautājumiem, kas ir saistīti ar komercpolitiku, piemēram, tas, ka trūkst labas rūpniecības politikas un daudzas lietas tiek vienkārši nodotas uh, Uh, starptautisko koncernu rokās. Un tāpēc arī mm, lūdzu nekādā gadījumā nebūsim uh, tie, kas ļauj PTO, kas ir novecojusi organizācija, turpināt lemt par uh, tirzniecības politiku ļoti daudz mazu un vidēju uzņēmumu Ziemeļa Itālijā tagad ir spiesti slēgt savu ražotni, tāpēc, ka viņi nevar konkurēt. Uh, pētniecība un inovācijas ir mūsu mērķis, protams, un mēs nevēlamies to, lai nebūtu vietēja ražotāja. Piemēram, ja mēs pastāmies uz tirzniecības tīkliem, uh, nav tāda reģiona, kur nebūtu milzīgo lielu veikalu, kas piedara Amerikas uh, koncerniem vai kādiem citiem starptautiskiem koncerniem, manuprāt, tas ir ļoti nopietni. Mūsu mērķis ir aizsargāt mūsu ražošanu. Slovenija kungs, jums ir uzdot zilās kartas jautājums, vai jūs akceptēsiet to? Paldies, priekšsēdētā cienījamie kolēģi. Es laikam jūs pārpratu. Vai te tiešām uzskatāt, ka Eiropas ka nu, Eiropas Savienībā vajadzētu izstāties no PTO, vai arī varbūt jūs uzskatāt, ka kad tagad būtu dalību valstīm jārisina sarunas PTO. Es esmu Eiropas parlamenta komitejā sadarbībā ar PTO un es vēlos teikt, ka sarunās ar PTO uh, sarunu spēks, šobrīd kopīgais spēks ir daudz lielāks nekā atsevišķu dalību valstu iespēja ietekmēt situāciju. Un, manuprāt, šeit nav nekādu jautājumu saiknē ar PTO un deleģētiem tiesību aktiem par to lēma Eiropas parlaments. Manuprāt, tā ir labi. Atbilde? Jā, paldies. Visu cieņu, protams, jūsu darbam un citu deputātu darbam. Vēlos jūs aicināt ieskatīties realitātē. Paskatieties, kas notiek Ziemeļa Itālijā. Uh, tieši attiecībā uz ražotni. Paskatieties uz PTO lēmumiem un kā tie ietekmē uh, ražotne Eiropā. Piemēram, pēc kāda laika mēs sāksim runāt uh, par fotoelementu paneļu importu, kas ir saražota Ķīnā, un tad redzēsim, kāda ir situācija. Eiropas komisijas tirsniecības politika nodrošina to, ka mūsu uzņēmumi bankrotē. Paldies! Tagad goja grupas vārdā Šolce kungs. Jums ir viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, komisāra kungs. Es arī vēlos pateikties Laihtrīda kungam, jo, manuprāt, viņš šeit mēģina panākt tādu risinājumu, lai visas politiskās grupas tas varētu atbalstīt. Es no savas pieredzes varu teikt, ka sāruna process nebūs viegls. Tīš, tīpaši tādēļ, ka dažas dalība valstis diezgan uh, nepatīkami rēģē uz, uz vārdu delģētie akti. Uh, un tagad ir nepieciešams nodrošināt uh, lielāku pilnvarojumu, bet ir ļoti svarīgi, lai Eiropas parlaments uh, ņemtu vērā savu lomu, jo parlamentam tagad ir līdz likumdevēja loma. Mums ir nepieciešams deleģēt savus uzdevumus ar noteiktu laika periodu. Padome vairs nav vienīgā institūcija, kas kopā ar komisiju sēž pie galda un lemj. Mums ir nepieciešams runā par šiem jautājumiem, un jau daudz esam uh, zaudējuši laiku uh, runājot par šiem jautājumiem atsevišķu dokumentu ietveros. Lielas paldies! Un tagad lūdzu EPP grupas vārdā Kvistod Rovol kungs. Divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi, godātais komisāri. Mums tā sauktā omnibus divi regula, līdzīgi kā omnibus viens regula, skar procedūra, kuru likumdošana ārējās tirniecības jomā uh, tiek veicināta pielāgošana Lisabonas aktu, Lisabonas līguma īstenošanai un tad beidzot arī tirzniecības noteikumos tas tiks viss ietverts. Kas attiecas uz deleģētajiem aktiem, tad man ir svarīgi tas, lai Eiropas parlaments varētu pilnvērtīgi īstenot savas tiesības, bet tas varbūt nav pareizais signāls prasīt, lai parlamenta pārvaldības vai administrācijas eh, pārstāvi piedalītos komisijas darba uzraudzībā. Šo politisko kontroli veids deputāti parlamentā. Komisijai jāinformē saulaicīgi Eiropas parlamenta deputāti par katru deleģēto aktu. Un cerams, ka apspriešanās padomē beidzot noslēgsies, lai mēs varētu sākt uh, sarunas omnibus divi direktīvas ko, regulas kontekstā. Un attiecībā uz to, ka Omnibus 1 un 2 ir vienota pakete, par to uh, var vest sarunas paralēli. Tāpēc es var, vēlos pateikt lielu paldies referentam Friedmanam, kad šī lieta ir nonākusi plenāru sēdē, un kā mēs jau runājām, ar balsojumu plenāru sēdē mēs būsim panākuši to, ko gribējām, un tik tiešām ir iespējams paralēli strādāt pie Omnibus 1 un 2. Un esmu pilnīgi eh, tādā pat pozīcijā kā sociāldemokrāti attiecībā uz to, kāda loma ir Eiropas parlamentā eh, attiecībā uz Pasaules tirdzniecības organizāciju. 27 balss kopā ir eh, daudz spēcīgāks un ietekmīgāks nekā 27 atsevišķi balss. Un, manuprāt, mēs savas iespējas labi eh, izmantojam PTO un to vajadzētu izmantot kā piemēru citām organizācijām, darbam citās organizācijās. Paldies! Sustas kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsarētāji. Īpaši paldies referentam Jorgam Laikfrīdam par viņu sagatavoto ziņojumu. Ziņojums ir ļoti svarīgs, jo tas mums palīdz labāk definēt starpiestāžu attiecības starp Eiropas parlamentu un komisiju šajā uh, sensitīvajā jautājumā, kurā uh, Eiropas parlamenta pilnvaras ir tagad palielinājušās, respektīvi tirzniecības jomā. Un tas ir ļoti svarīgs jautājums, kas nav tiešā veidā saistīts ar regulām, par kurām tiek runāts šī rīta ziņojumā. Attiecības starp Eiropas parlamentu un komisiju ir ļoti svarīgas, un kaut arī mani lielā mērā apmierina Jorga sagatavotais ziņojums, mani neapmierina komisārs sacītais. Ir pārāk daudz tehnisko detaļu šajās attiecībās. Ir skaidrs mēģinājums no komisijas un padomas puses, kā tas jau vienmēr ir bijis, mazināt parlamenta lomu un pilnvaras, uh, nobīdīt viņu malā tur, kur parlaments bija pirms Lisabonas līguma. To mēs nevaram pieļaut. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka deleģēšanai ir laika ierobežojums un ir svarīgi prasīt no komisijas vairāk detaļu un vairāk pārbaužu no parlamenta puses. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam risināt Salvīnī kungu pieminētās problēmas. Es pilnībā piekrītu, ka Eiropas Savienības kompetence tā ir jābūt ekskluzīvai tirzniecības jautājumam, bet jāņem vērā arī dalību valstu intereses. Mums ir jābūt arī spēcīgākiem pasaules tirzniecības organizācijā, un to mēs varam izdarīt, e, saprotot, ka neņemot vērā reālo ekonomiku, mēs nonāksim vēl dziļākā krīze nekā esam. Paldies! Neviens nav pieteicies brīvā mikrofona procedūrā, līdz ar to dodu vārdu atkal komisāram Šemetam. Paldies, priekšsarētāji, godātie deputāti. Vēlos vēlreiz komisijas vārdā pateikties parlamentam par darbu pie šī dosjē. Vēlos atgādināt, ka vairāki grozījumi rada bažas komisijai, Konkrēti tie ir saistīti ar jautājumiem, kas skar eh, pamatnolīgums ar parlamentu un komisiju. Protams, ka komisija plāno īstenot 2010. gadu pārskatīto līgumu starp mūsu iestādēm, un komisija uzskata, ka eh, šīs līgums ir labākais veids, eh, kā risināt parlamentu bažas, nevis izmantojot šo ziņojumu, ko mēs apspriežam šodien. Mēs ņemam vērā jūsu bažas, un uh, es konkrēti nodošu to komisāram de Guhtam. Un mēs gaidām iespēju pārunāt to visu sarunās, trialogā par šo priekšlikumu un uzsver, ka tas komisijai joprojām ir prioritārs. Paldies! Paldies, komisāri! Dod vārdu tagad referendam Līhtfrīdkungam. Gracias, senjor prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka tirzniecības politika viena lieta parāda ļoti skaidru. Varbūt ne visiem patīk PTO lēmumi. Es arī uzskatu, ka dažas lietas varētu būt pavisam savādāk. Taču viena lieta ir absolūti skaidra. Mūsu kopīgais stiprums ir daudz lielāks nekā atsevišķu dalībvalstu iespējas ietekmēt. Un ja kāds to nesaprot un, un neatzīst, tad galu galā savai valstī viņš liek būt pavisam neizdevīgā situācija, kad ir jācīnās tagad vienam pašam. Un Eiropas Savienības politika skaidri parādā, ka mēs daudz labāk funkcionējam, ja mēs esam kopā, Un daudzos gadījumos mēs redzam, ka varbūt tā ir viena institūcija, kas lēma padomu. Padomu, diemžēl, nav klāt. Joprojām nav ieradusies. Un vēlos teikt arī komisijai. Jā, tik ļoti labi, ka jūs pasakat, ka jūs varat pieņemt to un nevarat pieņemt to. Taču uh, Eiropas parlaments ir likumdevējs. Jā, jau, jā, mēs to tagad uh, pieņemsim. Tā tas ir pieņemts un tas kļūst par normatīvu aktu. Un uh, trialogā, protams, būtu pareizi, lai arī padome kaut ko darītu. Un uh, mērķis un risinājums būtu tāds, lai tas viss būtu tiešām pareizajā virzienā un vēlos pateikties visiem par sadarbību. Paldies, Lektrīt kungs! Un šu, mēs esam pabeiguši skatīt šo darba kārtības punktu. Balsojums notiks šodien pulksten 12. pāriem pie nākošā darba kārtības punkta.